Colleghe e colleghi, riprendiamo i nostri lavori. L'ordine del giorno reca la dichiarazione. Dāmas un kungi, vai mēs varam atsākt darbu? Tagad būs komisijas paziņojums par darba programmu jaunu prasmu iegūšanai un jaunu darba vietu radīšanai. Tagad dosim vārdu komisijas pārstāvim komisāram Andoram. You, Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Šodien ir 23 miljonu bezdarbnieku Eiropas Savienībā, kas ir apmēram 10% no visiem darbaspējīgiem iedzīvotājiem. Šī situ, situācija ir radījusies, radījus, radusies kā sekas finanšu krīzei, un mēs pašlaik jūtam krīzes dramatiskās sekas bet šī situācija neatura Eiropas komisiju no nākšanas klajā ar ambicioziem mērķiem 2020 stratēģijas ietvaros. Eiropas Savienība ir noteikusi ambiciozus mērķus, kas sasniedzami netik tālā nākotnē. Mēs gribam samazināt uh, bezdarbu par 75% līdz 2020. gadam, un tagad mēs nākam klājā arī ar jaunu būtisku iniciatīvu par jaunu prasmju iegūšanu un jaunu darba vietu radīšanu. Tātad, kā mēs panāksim pilnīgu nodarbinātību? Tas ir saistīts ar programmu Youth on the Move, kas tika pieņemta eh, septembrī. Un abas šīs programmas ir paredzētas, lai sasniegtu 2020 uh, eh, stratēģijas mērķus jā, mēs sastopamies ar konkurenci, kas aizvien palielinās starptautiskā mērogā, bet tieši tāpēc mums ir jādarbojas un mums ir jāveido sava nākotne, jārada vairāk darba vietu un labākas darba vietas. Tas ir mūsu rokās. Nodarbinātības politika galvenokārt ir dalību valstu ziņā, bet mēs komisijā kopā ar Eiropas parlamentu un sociālajiem partneriem uh, mums arī ir jāpiedalās šajā darbā. Mums ir jādod visiem iespēja, kas to var darīt, strādāt. Mums ir jāveido jaunas idejas, jāveido jauni uzņēmumi, jānodrošina, ka jaunā paudze var izmantot to sociālo modeli, ko esam attīstījuši. Labāks eh, darba, labāka darba kvalitāte un darba apstākļi ir visiem jānodrošina. Mūsu jaunā uh, Programma ir saistīta ar darba tirgus funkcionēšanu, ar jaunu prasmu iegūšanu, ar darbu kvalitāti un tā tālāk. Mēs nākam klajā ar vairākām darbībām, kas Eiropas līmenī ir jāveic, jāizpilda kopā ar valdībām, pilsonisko sabiedrību un sociālajiem partneriem. Mums pirmkārt ir jānodrošina, ka darba tirgus funkcionē labāk, ieviešot reformas, radot drošību un elastīgumu Pēdējo gadu laikā mēs esam iemācījuši, ka šī te um, elastīgās drošības politika ārkārtīgi labi darbojas krīzes laikā. Mēs esam ar sociālajiem partneriem atrunājuši šo aspektu un, protams, runājuši arī, kā kopumā izveidot šo politiku. Tātad mēs runājam par elastīgiem, bet pastāvīgiem darba uh, līguma noteikumiem, par modernām drošības, eh, darba drošības sistēmām un tā tālāk. Ir skaidrs, ka ir noteiktas nozares, kur strādā cilvēki ar pastāvīgiem darba kontraktiem kopā ar tādiem cilvēkiem, kam ir pagaidu, līdz, eh, pagaidu darba kontrakts, kam nav tāds sociālais nodrošinājums kā pirmajiem un tādējādi mēs radam atšķirības cilvēku starpā. Un šī programma varētu būt viens no līdzekļiem, kā varētu risināt jautājumu par darba līgumiem. Šeit mēs runājam par diezgan ilgu laika periodu, par pakāpenisku aizsardzības palielināšanu, par apmācību, par mūža izglītību un par karjeras vadību. Tādējādi darbinieki iegūtu pilnvērtīgas tiesības un elastīgums būtu pietiekošs, bet tas samazinātos. Un tādējādi eh, nerad, eh, nerastos problēmas darba devējiem pieņemt darbā cilvēkus uz ilgāku laika periodu. Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešamas jaunas prasmes nākotnē, jo pašlaik mēs zinām, ka darba devēji nevar atrast atbilstošus darbiniekus. Uh, Ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams jaunas un pareizas prasmes, bet arī jāatrod pareizie cilvēki pareizajām darba vietām. Tātad jāsasaista prasmes un darba vietas. Iespējams, ka nākotnē mums varētu būt vēl lielākas problēmas ar darba vietu aizpildīšanu, piemēram, ārsti, cilvēki, kam ir tā saucamās zaļās prasmes un tā tālāk. Šie visi varētu mums palīdzēt virzīties tā saucamo zaļo ekonomiku. Mums ir nepieciešama uh, lielāka caurskatāmība par prasmēm, mums ir labāk jāsastaista uh, prasmes ar nepieciešamām darba vai tukšajām darba vietām. Mums ir jāskatās, kādas prasmes ir vajadzīgas tagad un kādas būs nākotnē, un komisārs Vasilo vēl tam pieskarsies uh, ciešāk. Mēs esam strādājuši kopā ar visām ieinteresētajām pusēm, lai uzbūvētu tiltu starp apmācību un darba pasauli. Uh, Mēs arī piedāvājam uzlabot darba vietu kvalitāti un nodrošināt labākus darba apstākļus. Eiropas Savienībā ir prātā ļoti ambicioza likumdošana šajā ziņā. Pieredze ar ieviešanu rāda mums, kur mēs varētu panākt lielāku uzlabojumu. Mums jānodrošina, ka likumdošana strādā labāk, ka tā atbilst jaunajiem darba apstākļiem, tehnoloģijām un ka to viegli var saprast un izmantot cilvēki un uzņēmumi. Mēs nāksim klajā ar darba laika direktīvu un arī ar priekšlikumu, kas ļaus uzlabot uh, apstākļus uh, profesionālās veselības un nodarbinātības jomā. Mūsu jaunais piedāvājums ir integrēts, Tas iekļaut tās augtos eh, netiešos instrumentus, kas ir saistīti, piemēram, labu praksu, apmaiņu ar labām prasmēm un tā tālāk. Es ar prieku uzklausīšu jūs, esmu pārliecināts, ka kopā ar parlamentu, dalību valstīm un sociālajiem partneriem mēs varētu padalīt, padarīt šo pasaules daļu labāku. Protams, mums ir jārada vairāk darba vietu, tas ir nepieciešams izaugsmei, bet ir pārāk daudz šķēršļu šajā ceļā. Mēs gribam uzlabot ietver apstākļus darba vietu radīšanai, it īpaši sektoros, eh, kur tas ir īpaši aktuāls, eh, samazinot administratīvo slogu un palīdzot uzņēmējiem arī iespējams nodokļu aplikšanas jomā. Mēs gribam palīdzēt cilvēkiem, kas veido savu uzņēmumu vai ir to darījuši pavisam nesen. Tieši tāpēc ir jāatgādina, cik svarīgs ir jaunais mikrofinansēšanas rīks, lai cilvēki varētu izveidot savus uzņēmumus. Eiropas Savienībā ir daudz talantīgu cilvēku, bet mums ir jānodrošina, lai idejas un inovācijas rada jaunas kvalitatīvas darba vietas. Priekšstādētāji, deputāti, uh, Komisija ir nākus klajā ar prioritātēm, kā panākt progresu ceļā uz pilnu nodarbinātību. Šī jaunā programma var radīt patiešām lielu progresu, ja mēs strādājam kopā. Tāpēc aicinu visus piedalīties, lai mēs varētu virzīties uz priekšu uz mūsu kopīgo mērķi - pilnīgu nodarbinātību Eiropā. Paldies, komisār Andor. Tagad vārds komisārai Vasiljo. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Esmu ļoti priecīga, ka šodien man ir iespējams kopā ar Andoru kungu jums stāstīt par jauno flagmaņu iniciatīvu, par jauno programmu prasmju un darbvietu radīšanai. Mēs uzskatām, uzskatām, ka šī programma ir ļoti svarīga, ka mēs esam gatavi attiecīgi apmācīt nodrošināt dažādas iemaņas, kas ļaus jauniešiem palikt darba vietā un strādāt produktīvi. Mums ir nepieciešams veikt investīcijas cilvēkos, mums ir nepieciešams stimulēt viņu inovatīvo kapacitāti. Un ja mums nebūs pastāvīgas investīcijas izglītībā un prasme uzlabošanā, tad mūsu ekonomikai būs grūti iziet no krīzes situācijas prasmju attīstīšana ir Eiropas 2020 stratēģijas ietverā, lai nodrošinātu pastāvīgu izaugsmu. Tāpēc eh, mums arī ir divas flagmaņa iniciatīvas. Viena ir jaunieši mm, kustībā, un otrs ir prasmju iegūšanas programma. Šeit ir gan izglītības, gan nodarbinātības dimensija. Un šodien ar šo te programmu mēs gribam padomāt par to, kā izglītība un apmācība varētu mums palīdzēt nodrošināt 75% nodarbinātības līdz 2020. gadam. Darba vietas, kur eh, darbosies augsts kvalitāti cilvēki, nu, tie pieaugs par 60 miljoniem līdz 2020. gadam. Un zemes kvalifikācijas darbi samazināsies par 12 miljoniem tajā pat laikā. Būs, ir vairāk kā 80 80 miljoni pieaugušo Eiropā šobrīd, kur prasmes nav pietiekams, tāpēc ir nepieciešams rīkoties steidzīgi, tīpaši izglītības jomā. Vispirms mums ir jāatzīst mūža izglītība kā viens no svarīgākajiem pīlāriem mūsu stratēģijā, lai nodrošinātu to, ka mūsu darba tirgus funkcionē labāk, kā jau to teica komisārs Andorkungs. Mēs visi piekrītam, ka Mums ir jākoncentrējas uz prasmēm, jo tā varētu nodrošināt pārējus darba tirgus. Tomēr mūža izglītība vēl nav realitāte Eiropā. Prasmju uzlabošana tā nav luksus prece, ko bauda tikai augsts kvalificēti cilvēki. Tā ir nepieciešamība pilnīgi visiem. Zemes kvalifikācijas darba spēkam arī ir jādod iespēja piedalīties nepārtraukt apmācības programmās visās dalībvalstīs. Šī attieksme ir jāmaina un jāpiedalās šai pārmaiņā pilnīgi visām pusēm, sākot no valsts valdības, beidzot ar pilsoņiem. Otkārt, mums ir nepieciešams nodrošināt cilvēks ar prasmēm, tādām, kas ir nepieciešamas nodarbinātībai. Mums ir nepieciešams uzlabot prasmes ne tikai tiem, kas jau ir darba tirgu, bet arī ir jāizdara tā, lai no paša sākuma cilvēkam jau būtu īstais prasmju komplekts, lai varētu viegli adaptēties mainīgajā vidē. Mēs gribam koncentrēties uz tām prasmēm, kas ir nepieciešamas darba tirgumu, un tāpēc mēs arī prezentēsim savu Eiropas Savienības e, prasmju programmu, tādu kā pētījumu, kur mēs uzzināsim ne tikai tās prasmes un iemaņas, kas mums ir šobrīd, bet arī tādas, kas ir nepieciešams nākotnē. Lai labāk sagatavotu jauniešu darba tirgumu, lai attiecīgi pielāgotu viņu varēšanu pildīt darbus, kas varbūt šodien nemaz nav, mums ir nepieciešams runāt par izglītības sistēmām, lai tās piedāvātu pareizo prasmju komplektu. Tāpēc ir jāliek uzsvars uz pamatprasmju apgūšanu, tā ir lasīšana, matemātika un eksaktās zinātnes. Mums ir nepieciešams nepieciešams cīnīties pret vājām sekmēm un arī pret skolas agrāku atstāšanu. Un šā iemesla dēļ janvārī es izlēmu sasaukt augsta līmeņa darba grupu izglītības jautājumos, lasīt prasmes jautājumos. Mums ir jāstimulē mūsu skolēnu rezultāti eksaktajā zinātnēs, matemātikā un tā tālāk. Un arī ir jādomā par uh, caurvijošām, transversālām iemaņām, pie, kas ir nepieciešams arī nodarbinātībai, tā ir digitālā lasīt prasme, arī valodas un arī iniciatīvas uzņemšanās prasmes. Un mums ir jātīsta kompetences tādas kompetences, tādas prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnē. Piemēram, prasme darboties ar atjaunojumiem resursiem, zaļa, zaļā celtniecība, viedais transports, e-veselība un citi. Un arī krīzes laikā kad ir augsts bezdarba līmenis, atsevišķi darba devēji ziņo, ka ir grūtības iegūt vajadzīgo darba spēku. Tāpēc mums ir nepieciešams domāt par to, kādas ir darba iespējas, mums ir jākapitalizē Eiropas potenciāls. Un šai ziņā mēs piedāvājam Eiropas prasmju pasi. Šī pase ļaus reģistrēt pilsoņiem savas iemaņas skaidrā un vienotā veidā. Te būs līdzība ar ļoti populāro Eiropas mm, CV biogrāfiju. Un mēs domājam par pareizo prasmju komplektāciju. Un, lai to nodrošinātu, mums ir jāmeklē jaunas partnerības formas, mums jāstrādā kopā ar izglītotājiem, ar apmācības sniedzējiem, ar uzņēmumiem, ar citām iesaistītām pusēm. Jāiesaist ir arī uh, arotbiedrības un publiskos nodarbinātības dienestus. E, Godājumi deputāti, stratēģijā Eiropa 2020 mēs rakstam mūsu mērķus, mūsu cerības, un tagad ir pienācis laiks praktiski rīkoties, progresēt mērķu virzienā. Mums ir jānosaka mūsu reformu stratēģija e, programma darba vietām Eiropa Eiropā skaidro, kā mēs varam panākt mūsu mērķus. Izeja no krīzes ir saistīta ar konkurētspējīgu, zināšanām balstītu ekonomiku Eiropā, eh, lai šī ekonomika mums sniedz labāks darba vietas pilnīgi visiem. Paldies, komisārs Kundze! Un tālāk mēs dosim vārdu runātājiem no politiskajām grupām. Un vispirms mums ir Orī kungs, 1 minūte 3 sekundes no EPP grupas. Paldies priekšsēdētāji komisārs kundze, godējumie deputāti. Eiropas eh, parlamentā jau ir tāda tradīcija, ka mēs atbalstam mūsu komisārs. Un es ievēroju šo tradīciju, gribu teikt, ka es atbalstu abus divus komisārus. Man ļoti patika Andor kunga teiktais. Man mm, ir atbalstāmas viņa definīcijas, viņa mērķis nodrošināt pilnu nodarbinātību, jo pilnīgi visiem, kas var un grib strādāt, ir jādod arī tāda iespēja. Es atbalstu arī četras prioritātes - labāks darba tirgus, labākas politikas, labāki darba apstākļi. Uh, Es atbalstu pilnīgi visus pieminētos mērķus. Jūs teicāt, ka diezgan grūti ir panākt uh, to visu, un tāpēc es piekrītu arī jūs teiktajam par elastīgo drošību. Mums tagad jāpāriet pie detaļām. Ļoti bieži mēs izmantojam šo elastīgās drošības uh, konceptu, bet varbūt mūsu izpratne par to, ko tas īsti nozīmē, ir dažāda. Un mēs arī uzskatām, ka vajadzētu reaģēt uz pārmaiņām rēģēt uz pārmaiņām nodarbinātības tirgu un darba vietā, bet darbinieku nosūtīšanas direktīvu nevajadzētu aizstāt ar kādu citu direktīvu. Mēs jau esam izrunājuši īstenošanas aspekts, varbūt arī trūkumi, varbūt varētu kaut ko tur mainīt, bet ir jāņem vērā arī netipiskie darba veidi. Mums ir jārēģē uz jauno situāciju un arī sociālās apdrošināšanas iemaksas attiecīgi ir jāpielāgo. Uh, Mums ir jāveicina mobilitāte, mums ir jāsadarbojas ar valsts administrācijas iestādēm, un es jau redzu, ka mans laiks, runāšanas laiks beidzas, un gribu teikt eh, tikai pēdējo lietu, ka zemas prasmes cilvēki ar zemām kvalifikācijām, tie mums izmaksā dārgāk nekā tie, kuriem ir augsts prasmju līmenis. Mums ir šos eh, zemām kvalifikācijām jā, jāveicina, lai viņiem ir piekļuvi dažādām apmācības programmām, lai uzlabotu savu konkurētspēju. Paldies, priekšstādātāji. Un tagad eh, Raptī kundzi, 1 minūte un 30 sekundes. Paldies, es lielu prieku klausījos, ko komisāri nu, mums arī šodien teicam. Ir pienācis laiks rīkoties. Krīze šobrīd jau ir tiešām ilgi gājusi, un tagad ir laiks tiešām iezīmēt jaunāko attīstības tendenci. Ir ļoti labi, ka mēs nosakam četrus mērķus. Es domāju, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji šos četrus mērķus arī var atbalstīt. Tomēr visam ir arī sava ēnas puse, un tieši tāpēc, pirmkārt, par drošību. Šī atlas drošība, tai jābūt kopā ar pareizo drošības modeli, un mēs uzskatām, ka tomēr pirmkārt nevis elastība, bet drošība. Tālāk profesionāla izglītība un izglītība vispār izglītība. Komisārs Sandors jau norādīja, ka te nav runa tikai par jauno prasmu apguvu, jautājums ir arī par visām prasmēm arī iepriekš apgūtajām prasmēm, kas tiek mētiecīgi virzīts uz tieši to, kur ir aktuālā vajadzība. Tālāk, uzņēmējdarbība. Es domāju, ka ir jāatvieglo iespējas katram arī uzsākt uh, komercdarbību. Mums ir tiešām jādara daudz vairāk, lai vairāk uzņēmēji vēlētos saņemties un notibināt jaunus uzņēmumus. Un visbeidzot, atsautoties uz to, ko komisāra Vaseļu norādīja, ir tiešām apsveicam, ka mēs izveidojam šādu Eiropas prasmju pasi. Un tieši tāpēc es gribētu arī uzdot jautājumu. Ja man ir tāda īpaša Eiropas pasa par īpašajām prasmēm, tomēr es esmu no viens cits valsts un vēlos tātad strādāt citā valstī, no A uz B valsti. Vai šī iespēja man būs bez kādiem šķēršļiem? Vai es tiešām varēšu nodrošināt? Jā, cienītie kolēģi, Paldies jums, bet es tomēr aicinātu jūs ļoti precīzi ievērot jums piešķirto uzstāšanās laiku. Savādāk mēs tiešām patērējam ļoti daudz šim jautājumam atvēlēto kopējo ietvaru. Harkins kundze, lūdzu. Priekšsēdētāji, komisāri, es tikai pieķeršos vienam jautājumam, tātad stingprāks politikas, kas ir vērstas uz darba vietu radīšanu. Saskaņā jūsu dokumentu. Uh, ekonomiskā izaugsme un tās atveļšošana balstītos uz darba vietu radīšanu. Bet tā kā mēs redzam, ka ekonomika ir tiešām šobrīd sagrauti daudzās valstīs. Kā īrijas deputāte, es jums varu pastāstīt, mums tā ir jāievieš ļoti spēcīgi taupības režīmi, un tas tiešām jebkādā veidā nosmacē jebkādas izaugsmas iespējas. Tāpēc, ja jūs runājat par jaunajām iespējām, tad izskatās, ka jūs runājat par citu Eiropu, nevis tā, kuru pārstāv Grieķija īrija, jo lielie pataupības pasākumi pirmī, pilnībā izslēdz jaunu darba vietu radīšanu. Jums dokumentā ir iekļauts izcils idejas, es tās negribu nonicināt. Ļoti būtiski ir saprast, kā mēs varam sajūt kopā ar pētniecību un no, nodarbinātību. Tiešām mums ir jāskatās, lai šīs divas lietas iet roku rokā. Tāpat ekonomikai jāietver arī sociālās ekonomikas jautājumi, un mums jānodrošina visaptveroši iespējas, kas ļauj arī izveidot nodarbinātību uz vietām. Un esmu pārliecināts, ka šīm mobilizācijas vietām uh, piedāvās labu iespēju arī sabiedrībai attīstīties ilgspējīgi. Tālāk uzņēmējdarbības gara un vidas attīstīšana, tas ļauj tiešām visiem, kas vēlētos uh, dibināt savus uzņēmumus, arī saņemties un to darīt. Tomēr man nopietnas bažas šajā sakarā. Pagājušā nedēļā es arī pat piedalījos sanāksmē par sociālo iekļaušanu un garīgo uh, veselību. Un tāpēc arī toreiz mēs norādījām, ka uh, nav jēgas runāt par tālāk šādu sociālo iekļaušanu darbvietu radīšanu, jo neviens tam īstenībā tik un tā netic. Un es esmu satraukta par to, un tieši tāpēc, komisārs kundze, tas, kas ir šeit, ir iekļauts jūsu dokumentā, to ir pienācis laiks īstenot darbos. Un mums jādomā radoši, jā, zaļie darbi, digitālie darbi, bet neaizmirsīsim arī parastos vietējos darbus. Un jāizmā arī šīs organizācijas, kas ir bezpējas organizācijas, uh, kas ir parūka atsvarpunkts pretsvars tam, kas ir vērsts kapitālisms tikai uz mērķi pelnīt. Paldies! Paldies, Telakšotars kundze! Jā, paldies priekšsēdētājiem! Cienītā komisārs kundze, godātais komisāra kungs, šīs paziņojums par jaunām prasmēm jaunajām nodarbinātībai, tas bija, mums bija ļoti nopietnas eh, cerības ar to saistījās. Mēs sagaidām, ka tas piedāvās Eiropai jaunas iespējas arī ņemt vērā ekonomiskās un ekoloģiskās pārmaiņas. Un īpaši tas, ko parlaments jau ir arī teicis šajā ziņā par jā, zaļās ekonomikas attīstību, mēs tiešām sagaidījām, ka arī komisija mūsu viedokļus uzklausa, šīs idejas attīsta un tālāk piedzīvo jaunajā dokumentā precīzi atspoguļots jaunās iespējas par to, kā zaļās ekonomikas ietvaros mēs varam piedāvāt ir jaunas prasmes jaunām darba vietām, lai tas tiešām darbotos un šādā veidā arī nodrošinātu, ka Eiropas industriālā sabiedrība tiek uh, padarīta vidē draudzīgāka, un tas nozīmē arī progresu darba ņēmējiem un darba devējiem. Bet tā visa vietā jūs tikai atgriežaties pie vecās dziesmas par LS drošību. Par to, ka reglām, uh, atsaucoties no dažādu veidu notikumiem, noteikumiem, uh, um, kas varētu palīdzēt attīstīties darba vietām. Un jūs redzat, ka visas šīs neregulāras darba veidu formas īstenībā pašas pirmās pašūcāts krīzes laikos. Un tā kā jūs kļūdaties, jūs maldāties, jūs domājat, ka krīzes laikos varat veidot nestabils darba vietas, tas ir aplam. Jūs gribat apkarot nabadzību ar uh, darba vietu radīšanu. Mēs redzam, ka īstenībā jūs neveicināt labklājīgu sabiedrību. Uh, Turpmāk izglītība, darba, izglītības kvalifikācijas kāpināšana ir būtiska, protams, arī visiem maz izglītotajiem darbiniekiem, un es tomēr es aicinātu jūs tomēr būt ambiciozākiem un neapmierināties ar tik piecīgiem mērķiem. Paldies, Šreters kundzei, tālāk Milon Kabronč. Bet tā kā nav klāt, dosim vārdu tālāk Mārai Bicoti. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es negribētu te vienkārši tukši retoriski uzstāties. Es gribu tiešām skatīties uz saturu, ne tik daudz uz šo formu. Tātad no retorikas mums jāskatās, kāds ir sausais atlikums, ir konkrētās stratēģijas. Lisabons ietvarā mums ir 2020 stratēģijas, bet tur nav nekā jauna attiecībos darbām, vietām. Un tas viss arī jau ir redzams šodien milzīgais bezdarbs un īpaši jauniešu bezdarbs 22% apmērā, un Itālijā pat vēl sliktāk, tu pat 26% jaunie, jauniešu ir bez darba. Mēs nevēlamies te kaut kādā veidā šķiest naudu uh, uh, informatīvajās kampaņās. Tas ir viss lieki. Mums ir tiešām jānodrošina reāli prasmi piedāvājums jauniešiem. Tieši tāpēc vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir, lai mēs arī turpmāk investētu uh, līdzekļus profesionālās izglītības jomā, kas ir veids, kā mēs varam nodrošināt izcilību Eiropā. Arī konkrētie meistari un um, amatnieki ir Eiropā jāsaglabā, un tas ir viens no veidiem, kā mēs varam nodrošināt konkurētspēju arī Eiropas līmenī. Paldies, Bacoto kungai, tālāk Ronsulī kundze. Paldies, priekšsādātāji! Komisāri, mēs esam uzstādījuši mērķus attiecībā uz to, kā reaģējam uz darba tirgus prasībām nākotnē. Un uzskat, ka jauniešu nākotnē, nākotnes profesiju nākotne, profesijas Eiropā, tas viss pieprasīs to, ka mēs tiešām skaidri saprast, ko tad mēs varam sagaidīt pēc desmit gadiem, kā būs mainījušās kvalifikāciju un prasmu prasības. prasības Mēs tikai turpinām atkārtot to, ka izglītībai un profesionālā apmācībai ir izšķirošā nozīme nodarbinātības eh, kāpināšanā Eiropā. Bet jautājums ir, kā precīzi Eiropas komisija domā panākt uzstādītos mērķus? Vai jūs tiešām zinat, ko jauniešiem vajag? Vai mēs esam droši, ka mācības ir risinājums? Varbūt, ka mēs varam domāt par to, kā mēs varam ciešāk sajaukt apmācību un praksi. Mums bija tikai seši mēneši, lai pabeigtu 2010. gadā uzsākto pilotu projektu. Un um, mēs gribam, lai būtu konkrēti rezultāti, lai tas kalpotu par iedrošinājumu citiem. Mēs gribam redzēt, kā šīs apmācības, profesionālas apmācības programmas varētu arī kalpot par paraugu tālākai attīstībai. Esmu uzklausījusi ļoti daudz dažādu veidu prognozes un diagnozes un dažādu veidu iespējamos uh, ar risinājums, bet ir pienācis laiks ķerties tiešām pie darbiem un nodrošināt precīzu 2020. gada stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu. Lūk, tas labākais veids, ko mēs varam darīt, lai atstāt labākajos piem Eiropas saviem bērniem. Paldies, Franzuli kundzei, tālāk Regnes kundze. Jā, paldies, godātais komisārs, cienītā komisārs kundze, jaunās prasmes, jaunajām darbvietām. Tas ir tiešām būtisks jautājums, jo tas ir par nākotni. Uh, Tas nav runa tikai par to, ka mēs jau zināmos sarežģījumus tagad nosauktu vārdā, atsauktos uz demografiskām a, izmaiņām un, un jauno prasmu attīstību. Nē, par to nepietiek. Mums tiešām jādunā par reālām iespējām jauniešiem, arī aktīvi nodarboties, nodrošināt viņiem darba vietas un līdz ar to arī spēlēt aktīvu lomu ekonomikā. Komisāri, jūs arī uzsvērāt sociālās partnerības lomu ļoti pareizi un labi. Tomēr mums vajadzētu arī tālāk komisijai pievērst uzmanību uz darba noteikumiem, uz par to, kāda slodze gulstās uz darba ņēmēju psihi un viņu arī organismiem. Un līdz ar to, ja mēs gribam tiešām panākt iespējami labākos rezultātus, mums tomēr jāskatās, kas ar cilvēkiem notiek. Viņi nereti izdeg īsā laikā, termiņā viņi pilnīgi izmē visu savus rezervus. Un tieši tāpēc mums arī Eiropas likumdošanā ir jāieraksta uh, darba aizsardzība un nav tikai jārunā par labāko noteikumiem. Tālāk par elastrošību. Uh, Mēs skatāmies, ko komisija piedāvā labākas iespējas iekļauties darba tirgu. Es tomēr gribētu uzsvērt atkal darba tiesību aizstāvību. Tiešām mēs nedrīkstam atļauties jaunieši, kas ir mūsu nākotnes zelta, ka viņi kaut kādā veidā tiktu apspiesti darba gaita sākumā. Tas nozīmē, ka komisijā šobrīd mums jāatzīst, ka, zinām, mērā ir haotiska attieksme pret dažādu neregulāru nodarbinātību, un to vajadzētu visu sakārtot. Paldies! Tālāk Jutta Steinruk, lūdzu. Komisāra kungs, cienītā komisārs kundze, patiešām mēs zinām, ka bezdarba apkarošana ir viens arī no mērķiem līdztekus pilnai nodarbinātībai Eiropā. Tāpat arī kolēģi jau norādīja, ka Harkins kundze, ka cilvēki nav nekādi e, teorētiski e, risinājumi, viņiem vajadzīga reāli risinājumi cilvēkiem Eiropā. Uh, Un tieši tāpēc es pievienoju saviem kolēģiem no manas politiskās grupas, kas arī uzrunās šos jautājumus, un es arī uzskatu, ka mums ir jāuzlabo situācija. Nodrošinot lielāku elastību, nodrošinot lielāku mobilitāti, mēs īstenībā nevienu jaunu darbu vietu neveidojam. Tieši tāpēc es atcaucos arī uz Sveters kundzes izteikumiem, un es arī pievienojos viņai. Mums vajag labāks un drošāks darbu vietas Eiropā, un jāpanāk uzņēmē tiešām nodrošina beztermiņa līgumus darbiniekiem kur viņi var pilnībā iztenot savu potenciālu. Un lūk, Eiropas līmenī mums arī ir jārīkojas viss, lai nodrošinātu arī šāds būtisku atbalstu būtiskajos pagrieziena punktos. Jūs runājat par jaunajiem līguma veidiem, par to, ka īstenībā jūs piedāvāsit, ko jauns darba iestāšanos darba um, tirgu, uh, Tas, ko jūs piedāvājat, īstenībā ir sliktāki darba līgumi, un tas nekādā ziņā nenozīmē darba vietu aizsardzību. Un tieši tāpēc Vācijas federībās valdības attiecīgās iestādes jau norādīja, ka noteikumu un darba noteikumu līgumu vājināšana nekādas jaunas darba vietas nerada. Tas tikai novērt pie tā, ka stabilas darba vietas tiek aizstāts ar dažādām neregulārām darba vietām, un tā nav nekāda Eiropas nākotne. Paldies! Paldies! Tagad pārējām pie brīvā mikrofona. Pirmais runātājs - Pazēsku kundze. Paldies, priekšsēdētāji! šīs debats notiek īstajā laikā, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības eh, ekonomikas atkopšanās joprojām ir diezgan trausla un ir grūti apstākļu darba tirgu. Tieši tāpēc mums jāpārveido mūsu sabiedrība tā, lai tā būtu, būtu balstīta uz zināšanām un jānodrošina arī līdzsvars starp piedāvājumu pieprasījumu darba tirgu un arī, lai aktīvie cilvēki iegūtu tādas prasmes, lai varētu iegūt darba vietas. Kas attiecas uz Rumāniju, tad izskatās, ka no 2010. gada sākuma darba tirgus pie mums ir stabilizējies, bet tas nekādā ziņā uzreiz nenoved pie bezdarba samazināšanās. Un šeit visvairāk cieši jauniešu, jo vairāk kā 20% no viņiem ir bez darba. Mēs uzskatām, ka komisijas piedāvājums ir noderīgs, kas varētu palīdzēt jauniem cilvēkiem iesaistīties darba tirgu. Paldies, Pusesko kundze! Tagad Levedalovas kundze ja mēs runājam par bezdarbu, mums ir jārunā par jaunatnes bezdarbu, kas ir divas līdz četras reizes lielāks par parasto bezdarbu. Jā, jūsu darba programma ir laba doma, bet mums ir vairāk vajadzīgs eh, nekā tikai stratēģija. Mums ir jārunā par konkrētiem pasākumiem un to ieviešanu. Mums ir jāizveido ilgtermiņa stratēģija attiecībā uz to, ko darba tirgus prasīs no kandidātiem. Mums ir jāzina, kas notiks nākotnē, kādas prasības būs nākotnē. Jūs runājāt par labākām investīcijām cilvēkos, komisārs kundze, bet ko tas īsti nozīmē? Jo tikai tā mēs varam izveidot konkurētspējīgu paudzi Eiropas Savienībā. Tāpēc gribēju aicināt nesamazināt jaunatnes budžetu, bet piešķirt papildus līdzekļus, jo visas investīcijas izglītībā būs labas investīcijas. Paldies! Es gribētu lūgt runātājus nerunāt tik ātri, jo ir grūti iztilkot. Obermajer kungs, lūdzu. Microfono, micro. Funktioniert es jetzt? Okay. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji. Šie pasākumi ir vērsti uz eh, cilvēku resursu optimizāciju visā Eiropā. Un tieši tas ir svarīgākais, nevis iekusināt masu veidu, dažādu veidu kustību, pārvietošanos visā Eiropas Savienībā. Mums jārunā par to, kā mēs varam piedāvāt tiešām tādas prasmes, kas ir vajadzīgas starp tirgumu un tāpēc īpaši uzmanību jāpievērš tiem, kas nepabeidz skolas, bet uh, gan profesionāla izglītība, gan universitāte pamet starplaikā. Tāpēc visiem jāsaprot, ka visu mūžu jāmācās. Un tas, ko mēs nosakām 2012. gadam, arī ir skaidri mēķi jānostāda darba ņēmējiem, darba ņēmēju ziņā arī dalībvalstīs. Skaidrs, ka nav runa tikai par kvalificētiem darbspēkiem, arī par pašnodarbinātie līdz šim ir bijuši galvenie upuri ekonomiskā krīzē. Un tāpēc to vēl visu vairāk sāsina, piemēram, sociālais dempings, par ko būs jāvēršas. Paldies! Thank you! Paldies! Mr. Jakolino? Jakolino kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Nav šaubu par to, ka šādos grūtos laikos ir jābūt lielai drosmei, lai nāktu klajā ar šādu iniciatīvu, kā to izdarīja komisija. Un mums tas ir jāatbalsta. Nepieciešams e, konkrētākas apmācības, reāla izglītība, kas ir balstīta uz prasmēm, ko pieprasa darba tirgū. Tas nozīmē, ka jauni cilvēki varētu pāriet no izglītības uz prasmju iegūšanu ikdienā. Darba tirgum ir nepieciešams jaunas prasmes, un pēc iespējas labāk arī jāizmanto šajā ziņā imigrantu plūsma. Mums ir četri mērķi, bet mums arī ir jāizmanto instrumenti, kas pieejami komisijai, un tas ir jādara efektīvāk. Mums jāskatās nākotnē, bet mums jābūt arī reāliem. Mums jāizmanto tehnoloģijas, un tas ir jādara, lai 2020 stratēģija atbilstu tam, ko mēs daram, piedāvājot apmācību cilvēkiem, lai viņi vieglāk iekļautos darba tirgu. Tas nāks par labu gan sabiedrībai, gan Eiropai, gan jauniešiem. Tā kā Lokundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas pilsoņu bažas galvenokārt ir saistītas ar darba saglabāšanu šajos krīzes laikos, jo bezdarba līmenis ir sasniedzis 10% un jauniešiem 20%. Gan jauniešiem, gan cilvēkiem virs 50 gadiem ir grūti atrast darbu, un viņi ir spiesti pieņemt uh, darbu uz laiku vai tādu, kas neatbilst viņu prasmēm. Tieši tāpēc šai programmai jāatbilst ar rūpniecības programmai un inovāciju programmai Eiropas Savienībā, tā, lai mēs saglabātu konkurētspēju, tādējādi radot arī darba vietas Eiropas Savienībā. Skaidrs, ka efektīvai ekonomikai nepieciešams jaunas prasmes, bet es gribēju pievērst jūsu uzmanību tam, ka jauni cilvēki pamet skolu, viņi nemācās vidusskolā un augstākajās izglītības iestādēs, jo izglītība ir garantija cilvēkiem, tāpēc mums ir jānodrošina, ka šie cilvēki, šie jaunieši piekļūst izglītībai. Tagad vārds eh, komisāram Andoram. Es prieku dzirdu, ka šo, šīs iniciatīvas pamatprincipi, tātad uzlabot nodarbinātību Eiropas Savienībā un sasniegt ambiciozus mērķus līdz 2020. gadam, ir guvuši atbalstu. Protams, ka mēs esam eh, tādā stadijā, kad mēs runājam par detaļām. Es gribēju pievērsties dažiem no jautājumiem, kas tika uzdoti jo ir skaidrs, ka ir nepieciešami papildus skaidrojumi. Pirmkārt, mēs saglabājam elas drošības konceptu, bet tas nenozīmē, ka mēs gribam pievērsties tikai šim konceptam vai gribam izmantot šo konceptu tā, kā tas tika izmantots iepriekš. Piemēram, varētu būt uh, piemēri tādi, kas ir saistīti ar laiku, ar izaicinājumiem. Mēs vairāk pievēršamies uh, vecumu jautājumam, liekam lielāku uzsvaru uz mūža izglītību visiem nodarbinātajiem, jo mums jāpieņem, ka aktīvā darba dzīve tikai pagarināsies Un tas nozīmē, ka cilvēkiem vairāk vajadzēs palīdzēt, mainīt uh, savu karjeras ceļu vai attīstīt karjeru. Mums vairāk jāpievēršas arī jauniešiem. Tas ir galvenais apsvērums 2020 ietvaros, bet par to jau bija atsevišķa iniciatīva, kas saucās Youth on the Move. Šīs iniciatīvas un stratēģijas ir saistītas ar jauno paudzi, un tur ir norādīti konkrēti pasākumu mērķi. Jaunieši ir tā vecuma grubu, grupa, kur mēs negribam lielāku elastību panākt, jo elastības tur jau pietiek, jo, piemēram, jauniem cilvēkiem šeit ir lielāka elastība nekā, piemēram, ASV. Mēs vairāk gribam pievērsties mobilitātei, jo uzskatām, ka jaunā paudze vislabāk var izmantot integrētā Eiropas darba tirgus priekšrocības. Viņi arī var attīstīt prasmes un uzlabot savu konkurētspēju, izmantojot tirgus sniegtās priekšrocības un arī Eiropas Savienības nodrošinātās iespējas. runājot par labākiem darba apstākļiem, kvalitatīvākām darba vietām. Nožēloju, ka jūs varbūt to nepareizi izpratāt. Pašlaik mums viens no lielākajiem izaicinājumiem varētu būt saistīts ar šādu piemēru, piemēram, atklātajiem, atvērtajiem kontraktiem. Uh, Jo šeit nav runa par to, ka cilvēkiem vairs nebūs pastāvīgu darba līgumu. Šeit ir runa par to, ka mēs palīdzēsim cilvēkiem, kam varbūt bija īstermiņa līgums, un tagad viņiem varētu būt līgums ar atvērtu gala termiņu, tādējādi viņiem palīdzot. Tas noteikti sniegs vairāk tiesību, uh, Un tas ļoti sasaistās ar apsvērumu, kad mēs runājam par labākas kvalitātes darba vietām. Runājot par investīcijām cilvēku kapitālā, mums nevajadzētu aizmirst, ka Eiropas sociālais fonds ir izveidots, lai atbalstītu visas šīs iniciatīvas visās dalībvalstīs. Un es ceru, ka tas paliks arī tāds labs instruments Eiropas Savienībai, lai palīdzētu atbalstīt visas iniciatīvas, kas saistītas ar sociālo iekļaušanu un nodarbinātību. Uh, Tātad šīs ir iniciatīvas uz desmit gadiem visām dalību valstīm. Šeit mēs nerunājam par īstermiņa ārkārtas finanšu situācijām noteiktās dalību valstīs. Mēs varētu pieņemt, ka mēs nepavadīsim visus desmit gadus risinot finanšu krīzes. Bet jā, šī programma attiec arī uz Grieķiju un uz īriju. Ir skaidrs, ka šīs ir tās valstis, kur elastība varētu varbūt pat uzlabot biznesa investīciju klimatu. Šeit varētu pieminēt arī Spāniju. Īrija arī ir valsts, kas varētu panākt lielāku līdzsvaru starp konkurētspēju, investīcijām, prasmēs un izglītībā. Uh, salīdzinājumā ar citiem konkurētspējas aspektiem, kas tika uzlaboti pēdējā laikā. Mums ir jāpievērš, protams, uzmanību šīm kritiskajām situācijām, kuras ir pašlaik, šobrīd. Un ir skaidrs, ka nākošais gads eh, mēs nevarēsim runāt par būtisku nodarbinātības pieaugumu, bet mums ir jāskatās uz kopainu. Cerams, ka nākošā gada sākumā situācija uzlabosies. Uh, jo lielās ekonomikas virzīs uz priekšu ekonomikas atjaunošanos, un mēs uzskatām, ka tas veicinās arī darba vietu pieaugumu, neskatoties uz grūtībām finanšu sektorā. Eiropas politikas varbūt nevarēs mikro vadīt darba vietu radīšanu, valstīs, nacionālās valstīs, bet mēs sniegsim tādas kā vadlīnijas, lai nodrošinātu eh, nacionālās valstīs pilnu nodarbinātību. Paldies, saka priekšsēdētājs, beidzam debatas. Tagad pārējām pie nākošā jautājuma darba kārtībā. Jautājumi komisijai. Tā ir sanācis, ka komisārs Andors būs pirmais komisārs, kas būs gatavs atbildēt uz Papa Nikolau kunga